Atkal turpinām sanāksmi. Itālijas iestādes man informēja par uh, Giovanni Bargabalo ievēlēšanu no 11. marta 2014. gada. Bargabalo kungs būs uh, Baračio kundzes vietā. Saskaņā ar 7. pāntu pirmo punktu par tiešiem uh, deputātu vēlēšanām Eiropas parlamentā un saskaņā ar reglamentu 4. pāntu Parlaments pieņem eh, zināšanai informāciju par eh, Giovanni Bargabalo ievēlēšanu no 11. mārta 2014. gada. Es sirsnieks veicu jauno kolēģi un eh, saskaņā ar trešo, punktu, trešo pantu otrajā punktā viņš pilnībā varēs piedalīties visā sanāksmēs, kamēr viņa mandāts vēl nav pārbaudīts. Viņš ir iesniedz paskaidrojumu, ka viņam nav neviens amats ieņemams, kas nebūtu savienojams Eiropas parlamenta deputāta uh, pienākumiem. Tālāk eh, par reglamentu kolēģis Odīkungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos paziņot eh, parlamentam par nopietniem pārkāpumiem, kas notika Francijas republikā un kas skar demokrātiskumu, tiesiskumu, kas pārkāpja arī individuālās brīvības. Ja